Well... Darbie kolēģi, esat sveicināti! Tad uzreiz ķeramies pie sestā darbas kārtības punkta. jūsu prerogatīva izmantot to vai nē. Sveicu profesoru Enrico Giovannini, Eiropas statistikas pārvaldības konsultatīvās padomas SGAB priekšsēdētāju. Kā jūs zinat, Giovannini kunga nominācija tika apstiprināta 2007. gada oktobrī. Giovannini kungs sāka šī amata pildīšanu februārī pēc tam uz trim gadiem, un mēs ar SGAB apmainīsimies ar viedokļiem par SGAB sagatavoto jaunāko gada pārskatu, kas tika publiskots 23. janvārī pirms dažām dienām, un šis pārskats ir arī izdalīts deputātiem. Kā jūs zināt, Ziņojumā ir atspoguļots statistikas prioritātes 2020. gadam, dažādas izaicinājumus saistībā ar Eiropas statistikas sistēmu. Tiek uh, runāts arī par uzticēšanos un statistikas uzticamību. Arī saistībā ar iepriekšējo SGB rekomendāciju īstenošanu. Tā kā ir daudz kas apspriežams šonedēļ, ja nekļūdos ceturtdien, mēs balsosim arī par GNI. Vēl neliela daļa no šīs mūsu statistikas puzles – kas ir salīdzinoši svarīgs normatīvais akts. Mēs no Giovannini kunga, kurš ir ļoti labi zināms, ne tikai kā statistikas eksperts, bet arī persona, kas uh, saskata nākotnes izaicinājumus mums visiem, Eiropai. Mēs viņu visu labi pazīstam. Dodu jums uzreiz vārdu, lūdzu. Paldies, labrīt visiem, prieks būt šeit, lai prezentētu padomus pirmo ziņojumu pēc eh, SGAB padomus struktūras maiņas. Ne tikai es eh, stājos jaunā amatā kā priekšsēdētājs, sākot ar pagājušā gada sākumu, bet visa SGB padome pilnībā tika nomainīta. Bija tāda interesants izmaiņas, un e, tas ietvēra arī, zinām, mācīšanās procesu. Šajā ziņojumā ir apskatīti vairāk izaicinājumi Eiropas statistikas sistēmai. Daži no tiem ir lielā mērā būtiski arī saistībā ar tuvajām vēlēšanām. Mēs esam diezgan nobažījušies par to, kā ne tikai Eiropā, bet arī citur statistika netiek eh, varbūt izplatīta, bet apspriesta sabiedriskajā telpā, kā tā atspoguļojas sociālajos mēdījos. Un eh, īpaša darba grupa mm, viltus ziņu apkarošanai, aicināja statistikas pārvaldes daudz aktīvāk iesaistīties cīņā pret viltus ziņām. Ziņojumā mēs apskatām arī ilgtermiņa perspektīvu Eiropas statistikas sistēmai, un es jums ziņošu burtiski pēc brīža par to. Sākumā kopsavilkums par mūsu rekomendācijām. Mēs kopumā sagatavojam 14 rekomendācijas Vēlos norādīt, ka 2018. gadā mēs sagatavojam arī ziņojumu par Eiropas komisijas apņemšanās, pārliecības apņemšanās eh, īstenošanas ziņojumu. Tas tika nosūtīts padomē un parlamentam attiecībā uz to, ko Eurostat dara un kā komisija atbalstīja Eurostata darbību. Bet, kā jūs zināt, šī statistikas sistēma ir daudz plašāka. Tās ietver Nacionālās statistikas pārvaldes un tās augtās citas uh, valsts iestādes statistikas jomā, kas sniedz savu ieguldījumu Eiropas statistikas publicēšanā. Tā ir tā kompetences joma, kas ir SGAB bet kā es pēc dažām minūtēm to skaidrošu, mēs esam konstatējuši arī tādu caurumu sistēmā, kur varbūt šī komiteja un parlaments eh, varbūt varētu kaut ko darīt. Iziešu vispirms caur rekomendācijām. Pirmkārt, ir skaidrs, ka ļoti straujām pārmaiņām ekonomikas, sociālās un vidas apstākļos ne tikai Eiropā, uh, statistikas speciālistiem ir ļoti grūti saglabāt atbilstību, precizitāti eh, statistikas datiem. Tāpēc pirmais ieteikums, pirmā rekomendācija ir statistikas pārvaldēm būt proaktīvākām, vairāk skatīties uz priekšu, tad, kad tiek mērīts tas, kas ir būtiski rītdien Eiropas komisija nāks klajā ar savu pārdomu dokumentu par Eiropas politikas īstenošanu saistībā ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tas ir liels izaicinājums Eiropai, ne tikai Eiropai, bet tā ir svarīga darba joma nacionālajiem statistikas pārvaldēm. Otrs punkts - attiecības ar lietotājiem. Statistikas pārvaldes tiek aicināts uzlabot šīs attiecības, ņemot vērā arī riskus saistībā ar statistikas datu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas ir iespējams. Tas ir noticis arī citās valstīs, tā skaitā valstīs, kur nesen mainījusies politiskā vadība, statistikas pārvaldes izjūt spiedienu no valdības, kas prezentē sevi kā tādi, ka viņi ir eh, antielitāri. Un pētījumi rāda, ka statistika bieži vien tiek uzskatvērta par vienu no elites instrumentiem, lai uzspiestu savu pasaules skatījumu. Līdz ar to tas ir iespējams, ka arī Eiropā nākotnē mēs varam redzēt šādu spiedienu statistikas pārvaldēm, lai to pārvaldība vairāk sakristu ar valdības vēlmēm. Tāpēc uzskatu, ka attiecības ar lietotājiem ir jāstiprina, arī lai aizsargātu statistikas pārvaldes neatkarību. Trešais punkts Ar šīm lielajām izmaiņām, kas notiek, satikas pārvaldēm ir nepieciešami adekvāti resursi, ne tikai finanšu, bet arī cilvēku resursi. Nav viegli rekrutēt tā sauktos datu zinātniekus, jo pastāv liela konkurence ar privāto sektoru un algas augļot strauji šiem speciālistiem bet lielo datu izmantošana un citu datu avotu izmantošana ir ļoti svarīga statistikas pārvaldēm. Ceturtais ieteikums ir saistībā ar statistikas izpratni. Kā jau es norādīju iepriekš, statistika ir ļoti svarīga demokrātiskām debatēm. Un mēs Eiropā zinām, ka daudziem cilvēkiem pietrūkst prasmes pat uh, lasīt statistiku. Dažkārt par žurnālistiem ir ļoti, kā lai saka, relaksēta pieeja statistikas e, skaidrošanai. Līdz ar to statistikas sistēmai Eiropā jāpievērš lielāka uzmanība šai ļoti svarīgai lietai. Tagad mazliet e, padziļinātāk par Eiropas statistikas sistēmas darbību. Tas ir ļoti labi, ka šī sistēma sāk jaunu ciklu ar profesionālu izvērtēšanu. Tas ir veids, kā statistikas speciālisti, kas strādā pārvaldēs, tiek pārbaudīti saistībā ar to, kā viņi seko rīcības praksē Eiropas statistikai kas eh, nosaka to, eh, kā statistikas pārvaldē ir jābūt neatkarīgām. Šī jauna profesionālas izvērtēšanas kārta sāksies, mēs esam arī vadlīnijas sagatavojuši, un rezultāti tiks publicēti cerams 2022. gadā. Tā ir trīs gadi darbam, viens gads metodikas izstrādēji, divi gadi īstenošanai un SGAB veiks Eurostat profesionālu izvērtēšanu, kas notiks 2020. gadā. Ļoti svarīgs politisks punkts ir privātā sektora iesaistīšana datu ražošanā. Pateicoties lielajiem datiem, daudz privātu datu turētājiem ir salīdzinoša priekšrocība šo datu izmantošanā, salīdzinot ar publisko sektoru. Un mēs aicinām statistikas pārvaldēm izveidot strateģiskas partnerības ar šiem eh, privāto datu turētājiem, tīpaši Eiropā. Tā vietā, lai katra valsts atsevišķi veiktu pārunas ar lielo piecinieku, kuru rīcībā ir lieli dati. Mēs tā vietā ierosinām kopīgu Eiropas pieeju, lai viņi vismaz dalītos ar statistikas pārvaldēm ar kaut vai daļu no šiem milzīgiem datiem, kas viņi ir viņu rīcībā. Un tālāk ir rekomendācija, kas ir tāda sensitīvāka statistikas pārvaldēm, respektīvi, vajadzētu censties statistikas izveidē iesaistīt privāto datu turētājus. Protams, ievērojot rīcības kodeksu un citus minimālos standartus, lai nodrošinātu datu kvalitātes kopēju uzlabošanos. Gan attiecībā uz tiem datiem, ko izmanto privātas organizācijas, gan publiskās organizācijas. Tagad pievērsīšos pēdējām rekomendācijām, kas saistīts ar Eiropas statistikas sistēmas nākotnes pārvaldību. Teorētiski ESGAB vajadzētu aptvert Eiropas statistikas e, funkcionēšanu, e, šīs sistēmas funkcionēšanu kopumā. Un Eurostat jāstrādā ar nacionālo līmeni bet dažās Eiropas valstīs, ļoti nelielā skaitā, ir arī nacionālās iestādes, kuram tas būtu jādara. Francijai, piemēram, apvienotā karalistei, kur tur ir labi attīstīta situācija. Itālijā tas nav tik labi attīstīts. Tikai sešās no 28 dalību valstīm ir nacionālās iestādes. Un tas, mūsuprāt, veido iespējamu risku, jo mēs, kā es gab, interpretējot regulu, neesam tiesīgi iejaukties nacionālajos apstākļos. Bet ja neviens to nedara, tad ir līdzsvar trūkums. Jā, Eurostat veic ļoti labu darbu šajā jomā, bet Eurostat pastāv tikai tāpēc, ka tā tiek interpretēti līgumi. Mūsuprāt, tas ir neatrisināts jautājums arī mans iepriekš minēto risku dēļ. Un es gan plānu organizēt tikšanos šogad ar nacionālajiem iestādēm, kas līdzinās SGAB, lai apspriestu to, kā turpmāk stiprināt Eiropas statistikas sistēmu. Un otrs politiskais punkts ir šāds saistībā vai, pareizi sakot, atbilstoši Eiropas noteikumiem. Katras valsts valdība tiek mudināta nāk klajā ar pārliecības apliecinājumu. Tas ir tāds oficiāls paziņojums, ka viņi saka, ka mēs atbalstīsim Eiropas rīcības kodeksa īstenošanu nacionālajā līmenī. Tikai dažas valstis ir tiešām nākuši klajā ar šādu uh, pārliecības apliecinājumu, kamēr cits ir sacījuši, mūsu likumdošana jau atbilst tam, mums nekas vairāk nav jādara. Nu, tas arī varētu būt viens no punktiem, kur varētu kaut ko uzlabot. Un noslēgumā pēdējā lieta, ko vēlējos pieminēt, kas mums arī ir ļoti svarīga. jāskatās, vai Eiropas iestādes eh, kaut ko mainīs saistībā ar eh, Eiropas Savienības pārvaldību. Saskaņā ar balto grāmatu pastāv šāda iespēja nākotnē, domājot arī par potenciāliem grozījumiem līgumos. Mēs ieteiktu, ka ESPA iniciatīvas kontekstā, kas ir vairāk tāds institucionāls pasākums, tiktu veikt plašāk pētījumi, lai nonāktu skaidrībā par to, kādas nākotnes iespējas pastāv Eiropas statistikas sistēmai attiecībā uz tās pārvaldības maiņu. Es personīgi labprātāk redzētu tādu sistēmu, kāda ir Eiropas centrālajām bankām, lai kaut kas līdzīgs būtu arī Eiropas statistikas pārvaldēm. Šobrīd mēs aicinam iepazīties ar šo problēmu, lai pēc tam nebūtu pārsteigumu. Parlaments tad kopā ar komisiju un citām Eiropas Savienības iestādēm ESPAS kontekstā varētu uzņemties vadošo lomu, veicot šādu nākotnē orientētu pētījumu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies Enrico Giovannini par šīm rekomendācijām, kas bija ļoti pamatots, un tad sāksim ar mūsu deputātu jautājumiem. Gerolda kungs pirmais, lūdzu. Oh, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicamies arī par to, kā esat pie mums atnācis priekšsēdētāji. Kungs atvainojas kolēģu vidū, kuru nav šai zālē. Tas pat ir varbūt nedaudz uh, šokējoši, bet, nu, klātesošie par to nav atbildīgi. Um, i, tā tad ir, ir uh, izteikta rekomendācija, lai Eirostat un Nacionālie statistikas biroji izveidot visaptverošu stratēģiju um, par um, uh, iedzīvotājiem. Tātad, lai uh, uzlabotu pilsoņu izpratni par uh, savu valsti, uh, pusgada datu sliekšņu kontekstā. Paldies! Jā. Uh, iedzīvotāju uh, izpratnes uzlabošana par statistiku ir viens no mūsu ieteikumiem. Dati ir uh, ļoti nozīmīgi un arvien plašāk tiek izmantot ne tikai politikas veidošanai, bet arī politika, politiskās diskusijās, ja tā varētu teikt tiek izplatīts ļoti daudz viltus ziņu sociālajos tīklos un, kā es norādīju, darba grupa cīņai pret viltus ziņām aicināja statistikas birojus rīkoties aktīvāk, vēršoties pret datu neatbilstošu izmantošanu. Jau pagātnē pilsoņu uh, Eh, izglītošana attiecībā uz datiem, kas tiek izmantoti mm, politikas veidošanai, bija uh, Uh, Nacionālo statistikas asociāciju uzdevums, bet mēs uzskatām, ka arī statistikas birojiem sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem tas būtu jādara. Piemēram, Itālijā, kad es biju statistikas institūta direktors, mēs izveidojām īpašu skolu, uh, lai apmācītu žurnālistus par datu izmantošanu. Eurostat arī jau uh, ir uh, vei, sākusi veikt šo darbu. Mēs uzskatām, ka demokrātijai dati ir ļoti nozīmīgi publiskajā diskursā. Mēs uh, varētu sagatavot arī uh, rekomendācijas, bet, manuprāt, parlamentam, kurš uh, pārstāv pilsoņus, arī būtu jāatbalsta šīs Nacionālo statistikas biroju centieni. Uh, jo šie biroji ir neatkarīgi no politiskās varas, tātad būtu jāveido uh, izglītojošas programmas par uh, statistiku. Neaizmirsīsim, kāpēc uh, finanšu krīzes centrālās bankas sāka izmanto, izvērst plašas izglītojošas programmas par finanšu jautājumiem. Un līdzīgi centieni būtu jādara arī, lai uh, cilvēkus izglītotu vairāk par eh, statistikas datiem un to izmantošanu. Pērvāņš Bērēsa. Paldies, priekšsēdētāji, ka esat pie mums atnācis. Um, eh, parlaments eh, arī interesējas par šiem jautājumiem, par SGAB darbu Tā tad uh, tikai nu, sešas vai septiņas valstis, vai nu, mēs ieskaitām uh, apvienoto karalistu vai ne, tā tad uh, ir izveidojušas neatkarīgas struktūras uh, attiecībā uz uh, statistikas uh, datu pārvaldību. Tas um, jūs teicāt, ka uh, spēkā esošie tiesību akti SGAB neļauj uzņemties eh, izšķirošu lomu eh, šai jomā. Eh, jūs teicāt, ka strādāsiet šai virzienā, bet, nu, es gribētu jums jautāt, pie kādiem risinājumiem jūs varētu strādāt šajā grupā un pa kādu ceļu mums būtu jāiet savienībām. Tālāk runājot par uh, jauno pārvaldību Eiropā, kādu jūs saskatāt uh, Eiropas statistikas sistēmas lomu, domājot par ANO 200, 2030. gada die, dienas kārtību, kas tiks publicēta rīt. Tālāk par uh, kādiem jautājumiem jūs Eurostatā apkopojat datus. Kā jūs zinat, mēs aktīvi strādājam pie cīņas pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un, teiksim, cenšamies aprēķināt, cik izmaksā dažādas nišas, ko izveido valstis, lai varētu nemaksāt nodokļus. Un šādā veidā pu, publiskie resursi vai valstu resursi tiek noplicināti. Vai jūs varētu nākt klajā ar kādiem ierosinājumiem šai kontekstā? Mēs pie šiem jautājumiem esam strādājuši sociālistu un demokrātu grupā un Ričarda Mērfija vadībā mēs veicam šo darbu, un tā tad uh, mēs uh, konstatējam, kā attiecībā uz 2015. gada datiem šī neiegūtie ieņēmumi ir 825 miljārdi eiro. Tā ir milzīga summa. Tāpat arī Eh, kādas būtu vēlmes, lai eh, komisijas struktūru organizējot eh, vairāk tiktu ņemti vērā statistikas dati? Atbildi, paldies. iespējamu nacionālo ESKAP struktūru izveidi, tātad šādas neatkarīgas iestādes tās būtu kuru uzdevums būtu uzraudzīt Nacionālo statistikas birojas, protams, ir viens no risinājumiem, lai uh, labāk izvērstu šo sistēmu. Uh, cita iespēja varētu būt uh, precizēt, ka ESCAP ir tiesības izvērtēt šādas nacionālās situācijas. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Piemēram, koleģiālo kontroli īstenojot, mēs konstatējām zināmas trūkumus atsevišķās valstīs. Atkarībā no tā, kā līdz šim ir interpretēta SGAB loma, mums nebija atļauts uh, Uh, tātad pievērsties nacionāliem uh, jautājumiem vai sistēmai kopumā, kaut gan tiesību aktā tā tas konkrēti nav ierakstīts. Viss ir saistīts ar interpretāciju un arī atkarīgs no mūsu rīcībā esošiem resursiem. Kā jūs zināt, es, kā mēs strādājam uh, bez atlīdzības, sekretariāts ir ļoti neliels, un ja parlaments vēlas, lai mēs uh, Uh, padziļināti analizēt nacionālās situācijas, mums būtu jāpārveido uh, mūsu organizācija un Eurostata atbalsts uh, mūsu darbām. Man vēl nav gatava risinājuma, diskusija turpmāko mēnešu laikā turpināsies un tā varētu palīdzēt arī izvērtēt plusus un mīnusus dažādiem piedāvātajiem variantiem. Nākamais. Jaunie eh, pasākumi, ko komisija varētu ierosināt, lai integrētu savā darbībā 2030. gada darba kārtību. Protams, mums vispirms ir jāsagaida, ko ierosinās komisija. Bet viena no iespējām varētu būt mainīt Eiropas pusgada darbības veidu, iekļaujot arī citas jomas vai arī eh, veicot integrētāko ekonomisko, sociālo un vidas analīzi. Un ir arī jāpaātrina noteiktu datu uh, Eh, radīšanu, teiksim, par eh, sociāliem jautājumiem, lai tos varētu saskaņot ar eh, ekonomikas datiem. Kad mēs um, diskutējām par valstīm specifiskām rekomendācijām, uh, IKP dati ir aktualizēti, ņemot vērā pēdējo kvartālu, bet, uh, teiksim, uh, par uh, sociāliem jautājumiem šie dati ir divus gadus veci, un līdz ar to situācija nav līdzvarot. Tas pats sakāms par vīdes datiem. Es domāju, ka šī komiteja varētu padziļināti izvērtēt arī šos jautājumus, jo tas viss ir saistīts ar jūsu pieņemto lēmumu kvalitāti. Un tas ir tikai viens piemērs tām, kā Eiropas statistikas sistēma varētu mainīt savas darba metodas, lai palīdzētu jums lēmumu pieņemšanas procesā. Un, visbeidzot, fiskālie jautājumi, tā saucamās uh, fiskālās nišas. Nu, šī ir pavisam cita uh, lieta šeit. Uh, ir uh, jāizmanto dažādi modeļi, lai veiktu aprēķins. Protams, Eurostat var atbalstīt šo darbu, bet jāsaka, ka šis pasākums nav tīri statistisks. Uh, un tādēļ arī statistikas biroji nav uh, iesaistījušies šai darbā, bet tomēr šī problēma ir ļoti nopietna, un uh, priekšsēdētājs arī minēja, nu pat, ka esat uh, paredzējuši balsot par GNI, un šīs situācijas tiešām ir eh, reālas, un Eirostatām būtu jāpalīdz veikt šādus eh, izvērtējumus pēc jūsu pieprasījumu. Paldies, saka priekšsēdētājs, varam ar to noslēgt šo. Uh, tātad. Uh, Bērešs kundze atgādina no zāles vēl vienu uzdoto jautājumu. Atbildi tātad uh, eiro uh, stata uh, atbildības jautājums uh, komisijas kontekstā nav tik vienkārši, jo statistikas dati ir horizontāli. Bieži uh, viena atbildības jomas tiek nodots vienu komis, no viena komisāru otram. Man nav konkrēti priekšlikumi šai sakarā, bet gribu teikt, ka mm, mēs esam atzinuši, ka komisija vienmēr ir respektējusi un atbalstījusi Eurostat darbību, un mēs neieteiktu atgriezties pie situācijas, kad statistika kopā ar fiskālo auditu uh, bija iekļauta administratīvās atbildības jomā. Uh, Tagad kopā ar DSF mēs piedarām pie vienotā tirgus, kas ir viens no risinājumiem. Bet katrā ziņā, lai kurš arī būtu atbildīgs par šo eh, jomu, eh, būtu apņēmies īstenot šo uzticības, eh, šīs uzticības saistības un parakstīt arī nākamās saistības. Tas ir svarīgi Eiropas statistikas sistēmas darbībai. Paldies, ar priekšsēdētājs. Šī diskusija notika nelielā deputātu lokā, bet tā bija ļoti interesanta un nozīmīga, un profesors Čovanīnī vienmēr arī parāda saikni starp konkrētiem statistikas jautājumiem un plašākiem jautājumiem politiskiem jautājumiem, un mēs ļoti augstu vērtējam jūsu ieguldījumu šajā diskusijā, jūsu ierosinājums un arī jūs to, ka jūs identificējāt konkrētas problēmas. Cerams, ka nākamais parlaments arī varēs dot pozitīvu ieguldījumu, lai mēs varētu pārvarēt mūsu priekšā stāvošos izaicinājumus un ka netiks aizmirst arī šī diskusija, un tie deputāti, kuri turpinās darbu tālāk, varēs arī turpināt šo lietderīgo sadarbību ar ESKAB. Giovannini kungs, es gribētu arī pateikties parlamenta šim sasaukumam par sadarbību ar ESGAP un par to, ka jūs pievērsāt tik lielu uzmanību statistikas jautājumiem. Uh, un ceru, ka jaunais parlaments sasaukums uh, uh turpinās uh, šādu attieksmi izrādīt un varbūt pievērsīs vēl lielāku uzmanību šiem uh, arī politiski svarīgiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sēdē neliels pārtraukums, jo mums notiks kopīga ekon un budžeta komitejas sēde par ESM reformu.